ceturtdien, 25. mārtā, no 9 eh, līdz 2013. Eh, darba kārtība ir publicēta, tā ir pieejama EP eh, mājaslapā. Paldies visiem kolēģiem un tūkiem, kas aiz pienākumu vai aiz sajūsmas par Eiropas politiku ir tik ilgi šeit bijuši ar mums. Veiksmīgi mājas ceļu, māju ceļu visiem!